pirmdiena, un šis teksts nekavējoties tiks nosūtīts uz Pilsoņu brīvību komiteju, un um, līdz ar to šī komiteja varēs uh, to izskatīt nākamnedēļ.